przewodniczący! Hello. Dāmas un kungi. Good morning, colleagues. Labrīt, kolēģi. Es gribētu paziņot šo sanāksmi par atklātu. Pirmais darba kārtības punkts ir Salvador Garīga palaido ziņojums jauna daudzgada finanšu schēma konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujušai Eiropai. Kā pirmais runās pats referents Salvador Garīga palaido. Lūdzu, vārds jums. señor presidente eh, Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra Levandovska kungs, kolēģi! Mums ir bijušas